Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, labrīt visiem. Es redzu, ka pie mums ir ieradušies daudzi mūsu komitejas deputāti, bet ne visi. Ceru, ka pēc dažām nedēļām, eh, dažām minūtēm visi būs klāti. Sirsnīgi sveicu visus eh, Uh, mūsu uh, uzklausīšanā mēs uzklausīsim komisāram te kandidātu Moedas kungu. Saskaņā ar Žana Klauda Junkera lēmumu viņa portfelis ir uh, um, veltīts pētniecībai, zinātnē un novatoriskumam. Es gribētu jums atgādināt, ka ITRE komiteja ir atbildīga par uh, Eh, pētniecības un novatoriskam politiku Eiropas Savienībā, tā skaitā arī par zinātni un tehnoloģijām, un arī par eh, pētniecības eh, atklājumu tālāku izplatīšanu. Es gribētu teikt sekojošo. Mūsu portfeļu prioritātes ir tieši tādas pašas, kā komisāra amata kandidātam tuvākajiem pieciem gadiem. Šodien Eh, šajā zālē esam vienīgā komiteja, kas ir pārstāvēta, bet esmu pārliecināts, ka mēs eh, tiksim galā. Iespējams, ka ir ieradušies eh, kolēģi arī no citām komitejām. Es gribētu arī sirsnīgi sveikt mūsu vidū visus Eiropas sabiedrības pārstāvjus, žurnālistus, nevalstiskās organizācijas, mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvjus, pētniekus, universitāšu pārstāvjus un, protams, itin visus, kas um, skatās un klausās mūsu uzklausīšanu. Uzklausīšana ir pieejama internetā tiešsaistē Eiropas parlamenta vietnē. Draugi, mēs ļoti labi saprotam, ka galvenā uh, mūsu uh, prioritāte ir izejas stratēģija no krīzes, un viens no vislabākajiem rīkiem ir novatoriskums. Mēs cenšamies to virzīt uz priekšu. Mēs to darām jau vairākus gadus, jo šajā komitejā mēs gatavojam daudzas uh, īpašas programmas. Piemēram, mēs gatavojam pamatprogrammu Un šī pamatprogramma, kuras eh, numurs ir astoņi, eh, tās eh, nosaukums ir apvārstas 2020. Tā ir vislielākā pētniecības un novatoriskuma programmā visā pasaulē. Taču ar to nepietiek, ka mēs esam izveidojuši novatoriskumu un tehnoloģiju institūtu. Mēs vienmēr esam mēģinājuši savilkt kopā visus svarīgākos jautājumus zināšanu trīstūrī tātad novatoriskums un pētniecība kopā ar izglītību. Tieši par to arī ir runa šajā uzklausīšanā, un tieši par to arī būs atbildīgs Maidas kungs nākamos piecus gadus. Tagad sāksim uzklausīšanu. Vispirms es vēlētos jums atgādināt, par dažām ļoti svarīgām lietām, piemēram, vadlīnijas eh, komisāru uzklausīšanām. Pielikumā numur 16 ir teikts, ka mums ir jādodas diviem jautājumiem, vai komisāra kandidāts ir kvalificēts darbam komisāra kolēģijā un vai viņš ir arī kvalificēts veikt viņam noteiktos amata pienākumus. Tātad, vai viņš spēs veikt to, kas ir paredzēts viņa portfelī? Komisāra kandidāts jau ir atbildējis rakstveidā uz sagatavotajiem jautājumiem. Kopā tika uzdoti pieci jautājumi. Divi jautājumi ir vienādi visiem komisāru kandidātiem, un trīs ir konkrēti jautājumi no mūsu komitejas. Šie atbildētie jautājumi ir jums visiem pieejami. Moedas eh, kunga misijas vēstule un uh, viņa CV, tāpat arī viņa deklarācija par finanšu interesēm, tāpat arī um, mūsu juridisko lietu komitejas vēstule, kur ir teikts, ka šī finanšu interešu deklarācija ir izskatīta un rezultāti ir pozitīvi. Atbildes, ko komisāra kandidāts ir sniedzis rakstveidā, ir pārtulkotas visās valodās. Kā mēs organizēsim uzklausīšanu? 15 minūtes vispirms komisāra kandidāts varēs sniegt savu prezentāciju, un beigās viņam arī eh, būs eh, dots laiks noslēguma atbildē. Ir paredzēta arī 45 jautājumi, ko uzdos Eiropas parlamenta deputāti tiks izmantots pingpong princips. Tātad jautājums atbilde, jautājums atbilde. Viena minūte ir atvēlēta jautājumam, divas minūtes atbildēji. Pirmo jautājumu kārtu uzdos politisko grupu pārstāvji. Gribētu jūs arī informēt par to, ka tulkojums tiek nodrošināts 23 valodās. Tas nozīmē, ka katrs deputāts var lietot savu dzimto valodu. Lūdzu, atvēl, um, ievērojat jums atvēlēto uzstāšanās laiku, tieši tāpat, kā mēs to darījām vakar. Būs iespējams arī izmantot um, uzklausīšanas video ierakstu. Šis video ieraksts būs pieejams tajā pašā Eiropas parlamenta interneta vietnē. Vakardienas uzklausīšana jau ir atrodama šajā vietnē. Tagad sāksim uzklausīšanu. Tagad ar eh, prieku došu vārdu komisāra amata kandidātam. Viņam ir atvēlēts 15